Godāmie kolēģi, es gribētu jūs aicināt ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt darbu. Runāsim par ekonomisko dialogu un apmainīsimies ar viedokļiem par um, izaugsmes uh, pētījumu un pārējiem dokumentiem kopā ar mūsu viesiem Valdi Dombrovski. Viņš ir um, komisijas vicepriekšēdētājs, kas ir atbildīgs par eiro un sociālo dialogu. Tāpat arī runāsim ar Marienu Taisenu, viņa ir atbildīga par nodarbinātību sociālajām lietām, prasmēm un darbspēku mobilitāti, un ar Pieru Moskovici, viņš ir ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisārs. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu apvienotajā uh, ekonomikas un monetāro lietu komitejas un nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sanāksmē. Domāju, ka šī sanāksme ir ļoti nozīmīga, jo, protams, mums ir uh, jāskata gada izaugsmas pētījums, kas ir ļoti nozīmīgs paziņojums, jo tādējādi mēs uzsākam ikgadējo ekonomiskās pārvaldības ciklu. Šogad uh, iz, gada izaugsmas pētījums ir vēl jau vairāk nozīmīgs, jo mēs saskaramies ar eh, grūtībām ekonomikas un sociālajā situācijā Eiropā. Un tas ir arī pirmais eh, gada izaugsmas pētījums, ko ir gatavojis jaunā komisija. Mēs ļoti augstu novērtējam komisijas centienus nodrošināt, lai šis pētījums būtu skaidrāks, lai tas kļūtu par ekonomiskās politikas stratēģijas dokumentu, nevis tikai par pētījumu. Un mēs arī novērtējam to, ka tagad šis dokuments ir makroekonomiskās pakotnes centrā. Tāpat arī ir jūtams mēģinājums nodrošināt saskaņotību. Tātad Jūs eh, mums pastāstīsiet par šo stratēģiju, runāsiet arī par eh, investīciju plānu, struktūrālajām reformām un izaugsmei draudzīgu fiskālo atbildību, kas balstās uz eh, dažādošanu un iekšējā pieprasījuma daudzveidošanu. Šajā kontekstā es Gribu pieminēt arī brīdināšanas mehānismu ekonomisko līdzsvaru procedūrā. Tam ir ļoti nozīmīga loma, jo tas tiek saistīts arī ar nodarbinātības ziņām projektu. Esam ieradušies šeit, lai uzklausītu jūsu īsklāstu par ekonomiskās politikas stratēģiju kādu ir pieņēmusi Junkera komisija. Mēs vēlāmies par to apspriesties. Mēs uzskatām, un arī agrāk mēs eh, vienmēr esam tā domājuši kopš eh, pusgada ieviešanas. Mēs uzskatām, ka eh, šīs gada izaugsmas pētījuma ieviešana un uh, tā orientēšana uz ekonomisko stratēģiju ļauj Eiropas parlamentam vēl jau vairāk iesaistīties šajos procesos. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments gatavo arī ziņojumus, un komisāra Taisena ir lūgusi nodrošināt uh, ziņojumus par Eiropas pusgadu, uh, un citiem jautājumiem, tāpēc mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks tiešām ķerties klāt šiem jautājumiem. Mēs arī apsveicam to, ka pētījumā ir pieminēti nacionālajie parlamenti. Šogad nākamgad mēs organizēsim um, dalībvalstu parlamentu nedēļu, un ekonomiskais dialogs ir ļoti laba iespēja mūsu uh, referentiem un ēnu referentiem, kas strādā pie Eiropas pusgadu jautājumiem, uh, ar jums sadarboties. Mēs ceram, ka šādā veidā mūsu deputāti varēs sagatavot tādu dokumentu, kas arī ietekmēs eh, pusgada eh, tālāko pieņemšanu pavasara padomē. Tas būtu viss, kas man bija sakāms. Tūlīt došu vārdu pirmajam runātājam. Viņš ir vicepriekšādātājs Dombrovskis. Lūdzu, dod jums vārdu. Uh, uh, thank you, Mr. Uh... Lielas paldies, priekšsēdētāji! Godājamie Eiropas parlamenta deputāti! Pirmkārtām es vēlētos Eiropas komisijas vārdā jums pateikties par sniegto iespēju uh, noturēt ar jums ekonomisko dialogu un apmainīties ar viedokļiem ar ekonomisko lietu komiteju un nodarbinātības komiteju. Tā ir daļa no mūsu makropārvaldības procedūras uzsākot Eiropas pusgadu. Šodien mūsu komandā Marijana Piers un es prezentēsim Eiropas parlamentam eh, pārvaldības pakotni 2015. gadam. Daži šīs pakotnes elementi jau ir tikuši prezentēti Eiropas parlamentam, to darīja uh, priekšsēdētājs Junkers un vicepriekšsēdētājs Katēnens, tas notika pagājuši nedēļ. Tika runāts par šo lielo investīciju plānu Eiropai, kas ir um, komisijas priekšlikums investīciju veicināšanai. Un šeit arī parādās viena no trīs prioritātēm, kas ir pieņemtas ikgadējā izaugsmas pētījumā 2015. gadam. Tātad te ir runa par investīciju stimulēšanu, ir jāturpina struktūrālās reformas un jāveicina fiskālā atbildība. Tātad 2015. gada, gada izaugsmas pētījums uzsāk jaunu Eiropas pusgada ciklu. Šeit tiek izklāstīti galvenie ekonomiskās politikas mērķi, lai mēs varētu stiprināt ekonomisko izaugsmi un veicināt darba vietu radīšanu Eiropā. Es gribētu teikt, ka Tā ir uh, pamat ideja, kas uh, parādās uh, politikas dokumentos, ko mēs šodien vēlamies prezentēt um, Eiropas pusgada sakarā. Mēs arī ņemam vērā debakera kunga nesen pieņemto ziņojumu, kur ir runa par uh, Eh, tālākiem Eiropas pusgadu uzlabojumiem. Uzskatu, ka šajā ziņojumā ir ietvērtas vairākas labas idejas, par kurām mēs varētu apspriesties un tās tālāk attīstīt. Jebkurā gadījumā Eiropas komisija ir nolēmusi strādāt pie Eiropas pusgada eh, tālākas virzīšanas un mm, fiskālās uzraudzības procedūru eh, saskaņošanu ar makropārvaldības procedūrām. Mēs gribam domāt par tālāku sadarbību, lai nodrošinātu, ka šie dokumenti ir daļa no kopējas stratēģijas un lai tiem visiem ir vienādi mērķi. Tātad tas attiecas gadu uz gada izaugsmas pētījumu, uz brīdināšanas mehānismu ziņojumu un, protams, arī jaunā komisija ir apņēmusies nodrošināt uh, lielāku svāru sociālajiem indikatoriem mūsu ekonomiskās politikas lēmumos. Manuprāt, Marijana varēs par to vairāk pastāstīt. Ir skaidrs, ka, lai sasniegtu šos rezultātus, tātad, lai stiprinātu ekonomisko izaugsmu un veicinātu darba vietas, mums ir jāsadarbojas gan Eiropas, gan nacionālā, gan arī reģionālā līmenī. Tā ir mūsu kopējā atbildība. Mēs Mēģināsim arī cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai panāktu šos mērķus. Es domāju, ka visi šie mērķi mums ir kopēji. Tagad par um, ekonomisko analīzi, kas bija šo priekšlikumu pamatā. Mēs uh, gribētu teikt, ka esam pārvarējuši smagāko punktu ekonomiskajā un finanšu krīzē, bet, diemžēl, mēs redzam, ka atvesļošanās vēl ir vieno pārāk stabila. Nesenie bezdarba, nesenie bezdarba statistika, ko publisko ierastot, arī norāda uz to pašu. E, bezdarbs vēl ar vienu ir 11,5% līmenī, un mēs saskaramies ar krīzes sociālajām sekām. Kopš krīzes sākuma mēs redzam, ka ekonomiskā atvesaļošanās Eiropā ir bijusi vājāka nekā citās lielākajās ekonomikās, piemēram, ASV. Mēs uzskatām, ka tas norāda uz mūsu ekonomikas struktūrālo vājumu. Tā ir skaitā Mēs redzam, ka darba un produktu tirgi ir pārāk strikti, mēs redzam, ka ir problēmas arī ar investīcijām, un um, ieguldījumi novatoriskumā nenoved pie ražotspējas pieauguma. Pēdējo desmit gadu laikā daudzas Eiropas valstis ir uh, saskāršās ar lieliem makroekonomiskiem līdzsvartrūkumiem, un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc pastāv ļoti liels atšķirības starp uh, um, dalībvalstīm Eiropā. Tās pašlaika ir ļoti labi redzamas. Kamēr ekonomika uzlabojas dažās dalībvalstīs, tā citās valstīs tomēr ir daudz vājāka. Protams, šeit nav runa tikai par um, tādām ziņām, kurām vajadzētu uh, mums e, sniegt brīdinājumus. Ir vērojama arī pozitīva attīstība, un mūsu ekonomiskās prognozes arī uz to norāda. Nākamgad pirmo reizi pēc krīzes mēs sagaidām, ka būs ekonomiskais pieaugums visās 28 Eiropas Savienības dalību valstīs. Uzskatu, ka tas ir e, pozitīvi pirmo reizi, vēlreiz atkārtošu, pirmo reizi pēc krīzes visās 28 dalībvalstīs mēs sagaidām ekonomisko pieaugumu, un mēs arī ceram, ka šis pieaugums mm, palielināsies 2016. gadā. Taču, tā kā izaugsme vēl ir zema, inflācija arī ir zema un bezdarbs ir ļoti augsts, tad mums vajadzētu par to domāt, un par to mēs arī runājam mūsu ekonomiskās pārvaldības instrumentos. Tātad investīciju plāns ir viens no elementiem. Es eh, jau minēju, ka tam vajadzētu nākt kopā ar struktūrālajām reformām un fiskālo atbildību. Vienlaicīgi mums ir eh, jāpalūkojas arī uz eh, pieprasījuma un nodrošinājumu pusēm ekonomikā. Mēs eh, esam paredzējuši vairākus darbības virzienus Eiropas komisijā. Eiropas eh, līmenī struktūrālajās reformās mēs gribētu stiprināt Eiropas iekšējo vienoto tirgu, uzlabot uh, regulējumu, jo tas tikai palīdz konkurētspējai, nevis to samazina. Uh, Mēs strādājam arī pie digitālā vienotā tirgus, jo tas piedāvā papildu iespējas izaugsmē. Mēs strādājam arī pie Eiropas enerģētikas tirgus pārorganizēšanas Eiropas enerģētikas savienībā. Taču galvenā atbildība, kas saistās ar struktūru reformām, gulstas tomēr uz dalību valstīm jo ir daudz darāmā, lai pārveidotu darba tirgus, lai veicinātu produktu tirgus un lai modernizētu dalību valstu administrāciju. Bez tā mēs nevarēsim dot iespējas uzņēmumiem attīstīties, nevarēsim radīt kvalitatīvas, labas darba vietas. Marijana par to pastāstīs mazliet vēlāk, viņa runās par nodarbinātības situāciju pēc pāris minūtēm. Tagad fiskālā atbildība. Iepriekšējos gados mēs redzējām, ka galvenokārt ir jāstrādā pie finanšu stabilitātes. Šogad un arī nākamgad mēs sagaidām galvenokārt tādu neitrālu fiskālo situāciju. Tātad visās fiskālajās pozīcijās dalībvalstīs būs vērojama neutralitāte. Tas nozīmē, ka nebūs nec papildu fiskālo stimulu, nec arī uh, lielākas taupības. Tātad vispārēji Eiropā mēs sagaidām neutralitāti fiskālajā situācijā un, protams, mm, ar saskaņot monetāro politiku tas ļaus veicināt izaugsmi. Skatām, ka ir svarīgi koncentrēties uz nacionālā budžeta uh, struktūru. Uh, Mēs sagaidām, lai dalība valstis veicinātu izaugsmi un veicinātu izdevumus un arī, lai nodokļu sloks netik, negultos uz darba spēku. Runājot par makroekonomisko pārvaldību, mēs pašlaik eh, strādājam jaunajā sešpakas un divpakas makroekonomiskās pārvaldības plānā, un mēs redzām, ka dalībvalstis atzīst, ka kopējā ekonomiskā politika ir eh, būtiska visiem, tieši tāpat kā monetārajā savienībā. Bez makroekonomiskās pārvaldības dokumentiem mēs esam sagatavojuši arī sešpakas un divpakas pārskatus. Eh, Pjērs varēs detalizētāk pastāstīt par šiem pārskatiem mazliet vēlāk. Attiecībā uz budžeta plāniem Mēs neesam nevienā no šiem plāniem atraduši pārāk smagas neatbilstības eh, sešpakai un divpakai. Tas nozīmē, ka neviens no plāniem nav nosūtīts atpakaļ. Tas nebūtu nenozīmē, ka viss ir izcili. Mēs vēl ar vienu redzam, ka ļoti daudzās dalībvalstīs pastāv neatbilstības risks stabilitātes pakai. Pjērs varēs par to pastāstīt mazliet sīkāk. Un mēs arī redzam, ka ir ļoti liels valsts parādu sloks, un tas savukārt neļauj nodrošināt ekonomisko atvesaļošanos vairākās dalību valstīs. Mēs uzskatām, ka mums vēl ar vienu ir jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu fiskālo atbildību un lai nodrošinātu ilgtspējību um, attiecībā uz valsts parādiem. Tagad eh, vēlreiz par vispārējo Eiropas komisijas pieeju dalību valstu budžetiem. Kā jūs zināt, Eiropas komisija ir nolēmusi dot dalību valstīm vairāk laika, lai tās varētu tikt galā ar neatbilstībām stabilitātes un izaugsmas paktam. Tas, protams, ir jāņem vērā vēstulēs, ko ir rakstījušas Francija, Itālija un Bēļģija. Uh, bet ir skaidrs, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai dalībvalstis ievērotu šīs saistības, ko tās ir uzņēmušās, un Eiropas komisija pavasarī pārskatīs saistību izpildi, pētot uh, politikas un ekonomikas uh, lēmumus uh, un paskatīsies arī uz to, kādas ir iespējas. Tagad noslēgumā es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka galvenā Eiropas komisijas prioritāte šajā Eiropas pusgada ciklā ir veicināt ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu, bet vienlaicīgi ir jāsaglabā arī finanšu stabilitāte. Tieši to mēs arī sagaidām mūsu sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Mēs paļaujamies uz Eiropas parlamentu tajā, ka tas izdarīs spiedienu gan Eiropas, gan arī nacionālajā līmenī, lai panāktu šos mērķus. Mēs labprāt arī apmainīsimies ar Eiropas parlamentu ar viedokļiem, lai nodrošinātu izaugsni un darba vietas Eiropā. Paldies! Lielas paldies vicepriekšādātājiem Dombrovskim. Tagad eh, došu vārdu mm, komisārai Taisenai. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu savā valodā, godējumie kolēģi, godējumie deputāti. Mēs tikko kā dzirdējām komisijas priekšstādātāja vietnieka Dombrovska runu, un es gribētu vairāk pastāstīt par nodarbinātību un par izaugsmes aspektiem šajā politikā ekonomiskās un sociālās ambīcijas ir cieši atkarīgas no mm, līdzsver stāvokļa stabilitātes, ir nepieciešama arī investīcija politika, arī drosmīgas struktūrālās reformas. Un es eh, gribētu tieši pieskarties varunā šiem aspektiem, jo īpaši akcentējot pēdējo. Jūs jau dzirdējāt un zināt eh, par eh, tiem dokumentiem, pētījumiem, kas šobrīd tiek izskatīti. Mēs tagad runājam par gada izaugsmas pētījumu. Un ir skaidri redzams, ka ir nepieciešamas reformas, ir jāatbalsta šīs reformas. Mēs jau konstatējam, eh, zinām, uzlabojumu nodarbinotības ziņā, bet eh, bezdarba statistika joprojām ir augsta. Tātad bezdarba statistika uzlabojas ir 10,8% eh, un tagad 10,1%, tā, tas ir gada laikā. Bet joprojām ir var, apmēram 25 miljoni bezdarbnieku. Šie ir statistikas datus septembra. Un, eh, ja mēs fokusējamies sīkāk uz šiem bezdarba rādītājiem, mēs joprojām konstatējam, ka jauniešu bezdarbs eh, stipri dominē ir bijis arī uzlabojums par 11,9% salīdzinot uz gadu sākumu bet bezdarbs joprojām ir 21,6% tieši jauniešu. Un mēs nevaram ar to samierināties. Ilgtermiņa bezdarbs ir tiešām ļoti augsts, un pusi no visiem bezdarbiniekiem, vairāk kā 12 miljonu cilvēku, ir ilgstoši bezdarba situācijā. Tāpat eh, līdz ar to nabadzība arī šķietne ienākuma līmeņos ir palielinājusies daudzās dalību valstīs. Un kopš krīzes priekšlikuma e, ir novērama tieši šāda tendence un arī mērķi, kas tika definēti uz 2020. gadu, nav pilnībā tik dinamiski, lai sasniegtu to, kas ir noteikts. E, joprojām ir bezdarbnieki un daudz miljonu trūcīgo iedzīvotāju. Da, vairākas dalība, daudz dalībvalsts tiešām ir cenšās sakārtot šo situāciju pēdējo dažu gadu laikā. Uh, bet tas nav vienkārši, un mēs nevaram nomierināties un nedarīt neko un priecāties par sasniegto. Tātad mums ir patiesi izaicinājumi, joprojām ir daudz jādara, lai nodrošinātu uh, pietiekamu labklājību un nodrošinātu nodarbinātību. Tad mums ir jāuzlabo situācija Eiropas iedzīvotājiem jaunā komisija ir noteikusi piecus mērķus. Pirmais mērķis ir radīt darba apstākļi, nodarbinātību, atbalstīt uzņēmē darbību. Eh, tas notiks caur um, investīciju plānu, par ko tika paziņots pagājušā nedēļā. Mēs gribam arī likvidēt darba tirgus segmentāciju, mēs gribam vērsties pret nelegālo darbu un mēs gribam veicināt nodarbinātību un izaugsmi. Tālāk ir nepieciešamas investīcijas, apmācība, jaunas prasmes, lai nodarbinātība jauniešu vidu um, samazinātos, un mums ir jāmodernizē arī sociālās aizsardzības mehānismi, lai mūsu bērni un mazbērni varētu skatīties nākotnē drošāk Vēl bez tam runājot par reformām. Šeit reformas jāveic ne tikai nodarbinātības tirgu un sociālā ziņā. Ja mēs gribam radīt jaunas darba vietas, ir jāstrādā plašāk, mēs gribam radīt labāku sabiedrību kopumā, un tāpēc ir jāreformē arī citas jomas, arī pakalpojumu un preču jom, kvalitāti jāuzlabo inovācijām jāuzlabo arī administrīvo struktūru darbs un šī darba kvalitāte. Un tāpēc e, mums ir arī šis investīcija plāns ar tādu nolūku samazināt barjeras investīcijām un investīcijas kopumā ir jāatbalsta tā kā izklāstīju. Tas viss balstās uz to, ka dalībvalstis un Eiropa kopumā tiek modināta sociālo dialogu izvērst. Uh, tam ir jābūt tādam sociālam dialogam, kur piedalās eh, visi sabiedrībā iesaistītie un atbalsta arī īstenotās reformas. Mēs eh, komisijā cenšamies iesaistīt un runāt ar visiem sociālajiem partneriem eh, Eiropā, jo no paša sākuma, mūsu mandāta sākumā mēs satikāmies ar šiem dažādiem iesaistītajiem. Mēs gribam stiprināt šo sadarbību arī tālāk un turpmāk, un mēs tagad uh, skatāmies, kā mēs varētu turpināt strādāt ar mūsu sociālajiem partneriem tuvākajos mēnešos, lai mēs varētu izvērst patiesas iniciatīvas un arī realizēt tās. Godājumie deputāti, bezdarbs, jo īpaši ilgtermiņa bezdarbs, kā arī jauniešu bezdarbs, ir vislielākā problēma šobrīd mūsu ekonomikās. Bezdarbs pieaug, trūcīgo iedzīvotāju slānis palielinās, tas nozīmē, ka tas ietekmē arī negatīvi makroekonomisko līdzsvaru palielinās nelīdzsvarotību. E, tad tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo sociālie un arī nodarbinātības indikātori. Un tas ir jāiestrādā arī mūsu plānos nākamajam gadam. E, par to, par budžeta plāniem un to projektiem stāstīs Moskavičī kungs pēc īsa brīža, bet Mums eh, ir mūsu procedūra, kā tiek galā ar makroekonomisko nelīdzsvarotību. Mēs gribam vairāk iesaistīt arī šeit sociālos indikātors, lai tiek iegūst lielāku nozīmi. Līdz ar to mēs veicam tādu pilnīgāku situācijas analīzi. Dalību valstīm ir jāapzinās sociālā situācija dalību valstīs, un caur tādu prizmu arī mēs varētu reaģēt, risinot arī sociālās problēmas, ar ko sastopas Eiropa šobrīd. Esmu priecīga arī teikt, ka mums ir panākts arī progress pārvaldības jomā. Un ar jūsu atbalstu, godējumie deputāti, es ceru, ka mēs varēsim turpināt arī strādāt tālāk uz priekšu, un progress būs vēl arī mans pieminētais jomas. Paldies! Paldies, Tīsens kundze! Un tagad Moskavīcī kungam vārds lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Es vēlāk runāšu arī par budžeta projektiem um, šīs komitejas ietvaros, bet šobrīd ļaujiet man jums pāris vārdos pastāstīt par brīdināšanas mehānismu pārskatu. Tad to pieņēma komisija pagājušajā piekdienā ekonomikas pakotnes ietvaros un to lika priekšā, protams, jums arī Valds Dombrovskis. Ļaujiet man īsumā par šo pārskatu pastāstīt un to, kas notika, notiks 2015. gada pirmajā pusgadā. Pirmam kārtām gribu atgādināt, šis, ka šis pārskats ir tāds kā atspēriena punkts igadējiem ciklam, kas pro, procedūrai, kas attieksies uz makroekonomisko nelīdzsvarotību. Un tā mērķis ir katrā ziņā identificēt un noregulēt visu nelīdzsvarotību, kas varētu, nelīdzsvarotību, kad tas varētu ietekmēt dalību valstu ekonomikas uh, E, funkcionēšanu. Tātad visā Eiropas Savienībā, tā, lai nodrošinātu atbilstīgu ekonomikas un monetārās savienības darbību. Šī pārskata mērķis identificē tās dalībvalstis, kuras varētu ietekmēt šādi makroekonomiska nelīdzsvarotība un kurām tāpēc ir nepieciešami vajadzības gadījumā pol ekonomikas politikas mēru un pasākumi un kurām attiecīgi tad jāveic padziļināta izpēta. Šī iemesla dēļ pārskats par brīdināšanas mehānismu ietver eh, sākotnēju valstu atlasi un tikai pamatojoties uz padziļināto atlas eh, pētījumu, pēc tam komisija nāks klajā ar secinājumiem, vai valstī pastāv vai nepastāv pārliecīga nelīdzsvarotība. Šobrīd ir šogad izvēlētas 16 dalību valstis, kurām tiks veikta padziļināta izpāta. 14 no šīm valstīm uh, E, šī atlase nāca kā rezultāts, tāpēc, ka tika veikta iepriekšējā gadā padziļināta izpēte. Nu, tas, piemēram, tā ir Horvātijas, Itālijas un Slovenijas gadījumos. Padziļinātajā izpētē tiks konstatēts, vai iepriekš konstatētā pārliecīgā nelīdzsvarietība joprojām saglabājusies, vai tā varbūt ir mazinājusies vai pieaugusi, Un tad, attiecīgi, tiks domāts par pasākumiem, kas varētu būt jāizteno šajās valstīs. Attiecībā uz Īriju, Spāniju, Franciju un Ungāriju, tās ir dalība valstis, kuras ir konstatēta tāda nelīdzsvarotība, kā rezultātā vajadzīga attiecīga pasākumi, e, izpētē parādīs, kādi ir e, kāds ir risks, e, ka šāda nelīdzsvarotība varētu turpināties. Savukārt valstīs, kurā nu pat tika konstatēta nelīdzsvarība, nu, piemēram, Beļģija, Bulgārija, Vācija, Nīderlanda, Somija, Zviedrija un Lielbritānija, šie padziļinātā izpēta ļaus noteikt, vai uh, šī nelīdzsvarotība pastāv, uh, vai ir jau attiecīgi koreģēta. Nu, tā tad lūk, 14 valstis, valstis un pirmo reizi šāda padziļinātā iz, izpēte tiks īstenot arī attiecībā uz Portugālu un Rumāniju. Portugālē ir izdevies pabeigt savu koreksi, ekonomiskās korekcijas programmu. 2014. gadā vidū tā nosteidzā, noslēdzās un tā pievienojās to, grup, to valstu grupai, kas tiek pakļautas parastās uzraudzības procedūrai. Nu, lūk, tāda ir šī kopējā aina. Nu, un tagad ļaujiet man pievērsties dziļākām diskusijām par horizontālo attīstību, par kur runāts pārskatos. Tas ir jautājums par ārējo Um, līdzsvaru atjaunošanu. Valstīs, kurās bija parāds, tam nācies uh, sastapties ar ļoti būtisku parādu summu, un uh, daudzas no tām ir būtiski sam spējušas samazināt savu deficītu. Šī līdz asimetriskā līdzsvara atgūšana, te runāju par valstīm uh, ar neto kredītlīdzekļiem, um, atspoguļo zinām pieprasījumu vāju, un tāpēc ir vajadzīgas investīcijas. Otrām kārtām attiecībā uz konkurētspēju ir virkne dalībvalstu, kuras jau dodas pareizajā virzienā. Tiek arī konstatēts, ka parādu mazināšanas procesā ir ļoti liela dažādība. Un e, ļoti, liela parād, ļoti liels parādslots ir vēl arī privātajā sektorā. Tas savukārt saistās ar svārstībām inflācijā un IKP pieaugumā. Vēl viena lieta, kas pārskatos tiek minēta, ir banku sistēmas stāvoklis. Mm, Jūs jau visi zinat, ka rī, riski pārsvarā ir samazinājušies, un tas liecina, e, ka ir, lūk, savus rezultātus nesis aktīvu kvalitātes pārbaudas vingrinājums. Savukārt ir pie, mazinājies e, kreditēšanas apjoms. Tas, protams, ir saistīts ar e, parādu nastu un vājo investīciju līmeni. Otrs um, šai ziņojumā ietvertais jaunums uh, runā par to, ka ir uzkrājušās dažāda veida problēmas, kas saistīts ar nodarbinātību un sociālo dimensiju. Te runājam par nodarbinātības un sociālajiem rādītājiem. Mēs esam turklāt ņēmuši vērā visus šo sociālos rādītājus, indeksus, lai labāk saprastu to, kā potenciāli nepareizi ir izvietot resursi un kāda veida korekcijas nepieciešams veikt es ekonomikā. Šāda veida sociālajie aspekti tiks spēcināti arī turpmākajās e, Eiropas pusgada procedūras posmos. Un tajā brīdī, kad runājam par sociālās dimensijas spēcināšanu Eiropas ekonomikas un monetārajā savienībā, tā, protams, ir ļoti svarīga prioritāte, pie tās komisija strādā šobrīd. Nu, un te nu es arī noslēgšu savu uzstāšanos priekšādātāju šajā ziņojumā. Šis ziņojums tiks apspriests ECOFIN, kas saskaņā ar eh, noteikumiem attiecīgi pieņems for, oficiāls secinājums. Nu, un te, mēs, protams, gaidīsim arī Eiropas parlamenta viedokli par šo ziņojumu. Notiks diskusijas ar parlamentu un ekofinu padomu, kā arī Eirogrupu, un pēc tam komisija sagatavos jaunās padziļinātos pētījumus. Tas notiks 2015. Eh, gada martā. Tas iekļausies kopējā Eiropas pusgada pakotnē un tur būs, tiks izstrādāts arī šīm valstīm specifiskās rekomendācijas. Nu, Un attiecīgi tad tiks e, šāda veida pamatlēmumi pieņemt attiecībā uz tām valstīm, kur tiks konstatēta kaut kāda e, pārliecīga nelīdzsvarotība. Lūk, to gribēju jums pastāstīt par šo brīdināšanas mehānismu pārskatu. Thank you. Paldies. Maskapīcī kungam. Un paldies arī pārējiem komisāriem. Un tagad mēs sāksim mūsu pirmo jautājumu kārtu. Pirmie runātāji būs divi referenti no Ekon un Empul komitejas. Trīs minūtes katram referentam dosim un tad astoņas minūtes kopā atbildēm no komisāru puses. Rozātī kungs ir pirmais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem trijiem komisāriem par prezentācijām Es eh, domāju, ka šobrīd mēs atrodamies ārkārtīgi izšķirīgā eh, Eiropas pusgada procedūras brīdī. Tā ir procedūras uzsākšana 2015. gadam. Eh, tas mm, viss pasākums noteiks arī tos centiens un mm, tos rīcības plāns, kas tiks izmantoti nākamā gadā, lai stimulētu izaugsmi no darbinātības darbietu radīšanu Eiropā. Man ir divi jautājumi mūsu viesiem. Uh, Pirmais jautājums ir par līdzsvaru starp trim pilāriem. Ja, tātad investīciju daļa, fiskālā atbildība un struktūrālo reformu daļa. Tātad trīs pīlāri šādi. Un mans jautājums ir par proporcijām šiem trim pasākumiem Un e, kāds tad būtu pareizais līdzsvars starp šiem trim elementiem un kā mēs progresējam visās e, trijās fronterēs, kur mēs atpaliekam un vai ir kāda korelācija starp makroekonomisko situāciju atsevišķās dalībvalstīs un progresu katrā atsevišķā jomā nopieminētajā. Vai šeit ir kaut kāda kopsakarība starp e, lēno struktūrāro reformu progresu noteiktās valstīs, eh, kur ir ļoti nopietns nelīdzvarotības risks un arī fiskālās atbildības risks. Tas ir pirmais jautājums. Un otrs ir par sociālajiem indikatoriem. Tas ir papildinājums rezultātu tabulai pagājušā gada. Nu, kādā veidā sociālai indikatori tiek izmantoti, gatavojot Mm, novērtējumu vai arī novērtējot tieši brīdināšanas mehānismas ziņojumu un kā tas tiek izmantots arī padziļinātajā pārskatai, pārskatā mm, salīdzinot ar makroekonomiskiem indikatoriem, kas ir ļoti precīzi definēti, te ir ļoti precīza dimensija, kādā veidā tieši šie citi sociālie un nodarbinātības indikatori tiek izmantoti un cik lielā mērā tie ņemti, tiek vērā pieņemot lēmums. Uh, Vai tie tikai varbūt ir tā, tā kā avoti, lai labāk izprastu makroekonomisko e, situāciju, vai arī tie tiek izmantot konkrētāk? Paldies! Tālāk, eh, Sergio Kuķeras Pieto. Paldies priekšsēdētāji! Jāsaka, es esmu ļoti pateicīgs, eh, redzot tieši trīs šos komisārus mūsu sanāksmē šorīt no rīta, kad mēs runājam par Eiropas pusgadu. Uh, Visi šie trīs jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Un bez tālākām izmaiņām, par kurām runāja gan Moskavīcī kungs, gan Dobrovska kungs, tad, tad ja bez šiem pamatiem, tad Taisens kundzes mandāta veikums nebūs tik rezultatīvs. Mēs nevarēsim vienpusēji rīkoties, rīkojoties panākt kaut kādu sociālo vai nodarbinātības mērķu sasniegšanu Eh, tātad Eiropas eh, pusgada plāni šķiet eh, pildās labi, un arī mm, tās izmaiņas makroekonomiskā politikā izskatās, ka iet pareizā virzienā, bet vai mūs, mūsu plāni ir pietiekami ambiciozi, vai mēs varēsim iziet ārā no stagnācijas, no deflācijas, vai mēs varēsim ņemt vērā to, ka situācija ir mainījusies? Mums ir jāuzdod noteikti jautājumi, jo ir arī noteikti aspekti, kas neparādās gada izaugsmas pētījumos. Piemēram, tur nav rakstīts par tādu risku makroekonomiskās nelīdzvarotības ziņā, ka ir ļoti augsts bezdarbs, jo īpaši ilgtermiņa bezdarba ziņā. Un arī tāds aspekts, ka algu līmenis nav pietiekami augsts, lai cilvēks celt ārā no nabadzības. Un vēl arī nav nekas teikts par atšķirībām starp dalībvalstīm, ka ir ļoti uh, liels atšķirības ienākumu līmeņos dalībvalstu pilsoņu vidu. Es uh, esmu savā pozīcijā atbalstoši. Fiskālā atbildība ir ļoti svarīga. Mēs izmantojam visu, kas ir uh, fiskālās stabilitātes paktā. Uh, Mums ir jādomā par lielāku ekonomisko fleksibilitāti un ir jāņem vērā arī iepriekšējās kļūdas, proti iepriekšējā parlamenta darbībā, ka šeit nav bijusi saskaņotība starp deficīta mazināšanas kalendāru, ko noteica komisija, un e, atsevišķiem centieniem un pūliņiem, ko ir veikušas konkrētas dalībvalstis. Te nav bijusi tāda korelācija, tas ir jāņem vērā šajā debate. Es zinu, ka komisijai ir savi uzdevumi un ir jāpanāk arī ekonomiskā izaugsmē nākamajā gadā, kas, būtu pārsniegt, kas pārsniegtu vienu procentu. Un runājot par ekonomiskām prognozēm, šīs prognozes nekad nav bijušas precīzi, vienmēr ir bijušas zināmas variācijas mums ir ļoti daudz, kas jādara arī konkurētspējas stiprināšanas jomā, bet lieta ir tāda, ka tās politikas, kuras mēs izmantojam, lai uzlabotu konkurētspēju, spēju, vai nu tā ir iekšējā tirgus reforma vai enerģētikas tirgus reforma, mēs pārāk fokusējamies uz darba reformām, nodarbinātības jautājumiem, darba alga un tā tālāk. Vēlreiz atkārtoju, ka samaksas atšķirības ir milzīgas un vai komisija ir plāni šo lietu izlīdzvarot un sakārtot. Protams, ir arī pozitīvi izvērtējumi un arī uh, darba izmaksas uz vienu vienību ir koriģētas, bet noteiktās dalībvalstīs notiek algu devalvācija pat līdz 15%. Tas noved pie algu atšķirībām. Un vai komisija ir domājis arī par šo te aspektu, ieviest minimālās algas tas ir? Un vai komisija ir kāda plāna šai ziņā par minimālo algu? Tālāk, paldies, astoņas minūtes komisāriem. Vispirms Dombrovska kungs. E, paldies par šiem jautājumiem. Vispirms bija Rasātī kunga jautājums vai jautājumi. Tālāk līdzsvars, tā jau tik uzdots jautājums par e, līdzsvars starp trim jomu pīlāriem. Es gribētu teikt, ka visi šie trīs pīlāri ir ļoti svarīgi, Un mm, tomēr mēs neesam sadalījuši, cik eh, proporcionāli mēs dosim katram no šiem pilāriem. Jo visi šie pilāri ir daļa no kopējā vienā, vienā, viena, vienādojuma. Eh, cik aktīvi mēs strādājam katrā no pīlāriem, cik daudz mēs ieguldam katrā. Mēs eh, es, esam jau stāstījuši par mūsu investīciju paketu 350 miljardi eiro vērtībā, kā pirmā pakāpe, bet eh, vēl mums ir jādomā par to, kā uzlabot uzņēmē darbības vīdi Eiropā, lai faktiski šī vīde veicinātu privātās investīcijas ne tikai ar šī plāna palīdzību, ne tikai, teiksim, izmantojot publiskos līdzekļus, eh, bet arī lai rastu un eh, radītu tādus apstākļus, kas veicinātu mm, privātā sektora investīcijas. Tālāk otrs aspekts - struktūrālās reformas. Tas ir ļoti svarīgs darbs, un tas ir jāturpina, ja mēs gribam stiprināt eh, Eiropas Savienības konkurētspēju kopumā un arī dalībvalstu konkurētspēju, tad uh, mūsu uzdevums ir nodrošināt ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Un um, šis ir arī ļoti svarīgs vienādojuma elements. Trešais elements ir fiskālā atbildība. Kā jau es teicu, mēs gaidām, ka fiskālā situācija šogad un nākamgad būs principā neitrāla. Bet ir ļoti svarīgi uzturēt šo fiskālo atbildību lai mēs atkal neiekļūtu kārtējā konfidences uzticības e, krīzē, kas notika pirms e, pieciem gadiem, un šajā krīzē, kā mēs visi zinām, ir bijušas ļoti nopietnas sekas. Tādā ziņā mēs nevaram nekādā veidā ignorēt no stru, ne struktūrālās reformas, ne fiskālo atbildību, tad, kad mēs runājam un strādājam pie atveseļošanās. Tālāk jautājums par sociāliem in, E, indikatoriem. Kā jau mēs teicām, runājot par Eiropas monetāro savienību, jau sociālajie indeksi ir ņemti vērā nodarbinātības ziņojums un sociālie indikātori ir izmantoti arī makroekonomiskā nelīdzsvarotības izvērtēšanas procedūrā. Es varbūt taisnēs kundzei ļaušu atbildēt uz šo jautājumu par sociāliem indikātoriem, jo viņa ir atbildīga par šo jautājumu un atbalsta šo indikātoru virzību. Tālāk vēl bija vairāki jautājumi par budžeta plāniem, vai šie plāni ir pietiekami ambiciozi. Es domāju, tas, par ko mēs tagad rakstam, gada izaugsmes pētījumā, makroekonomiskā pārvaldības pakete, tad šie darbi ir tikai pirmie soļi, un vēl ir nepieciešami arī nākamie soļi. Uh, Un kā jau es iesākumā teicu, ir ļoti svarīgi strādāt gan pie piedāvājuma, gan pie pieprasījuma ekonomika. Un jāskatās, lai visi manis norādītie trīs elementi tiešām viens otru papildina un ir vērsti uz vienu un to pašu mērķi. Tad vēl bija jautājumi par elastīgumu. Arī šis jautājums ir komisijas redzeslokā. lokā Un nākamā gada sākumā kopā ar komisāru Moskavici mēs izstrādāsim un publis, publiskosim paziņojumu par vislabāko veidu, kā izmantot stabilitātes un izaugsmes paktu, tādā gaismā kā klāstīja Junkerkungs, runājot par minimālo algu. Tas ir jautājums, ko komisija tātad rosina vai iesaka dalību valstīm. Dalību valstīm būtu jānosaka savas algas, algu līmeņi, saistot to ar produktivitāti. Uh, bet šo brīdi mēs ne, neplānojam, par, neplānojam ieviest minimālo algu Eiropas Savienības līmenī. Tas ir dalībvalsts kompetence. Paldies. Eh, jā, bez... Paldies priekšsēdētāji. Ļaujiet man vairāk runāt par sociālās politikas jautājumiem un pievērsties nodarbinātībai var tikai un vienīgi uzsvērt, to, ko teica jau pārējie, un kas, protams, ļoti labi parādās arī jūsu jautājumos. Ja vēlamies uzlabot nodarbinātību un darba vietu kvalitāti, tad jāstrādā pie piedāvājuma puses, un mums ir jāmudina investīciju izvietošana. Ir vajadzīgs panākt investīcijas plūsmu atjaunošanos, ja vēlamies nodrošināt izaugsmu, jāpievērš uzņēmēji darbības motivēšanai, jāpievērš profesionālai izglītībai, prasmju attīstībai Jo šobrīd visi šie jautājumi un īpaši profesionālo prasmu trūkums ir tas čērslis, kas neļauj cilvēkiem ieiet darba tirgu, integrēties tajā. Ir vajadzīgs uzņemties proaktīvi izņem, uz, iz, pieeju. Tālāk par minimālo algu runājot, kā jau valdes teica, tas ir kaut kas tāds, kas mūsuprāt būtu ļoti pozitīvi. Būtu labi e, nodrošināt kaut kādu stabilu ieņēmumu līmeni, bet jāsaka, komisijai šeit nav kompetences. Mēs varam tikai un vienīgi mudināt dalībvalstis noteikt šādu minimālu minimālo algu. Mēs nevaram tām neko neuzspiest, nenorādīt šai ziņā. Mēs varam izmantot dažāda veida uh, metodas, lai, piemēram, mudinātu to, ka tiek radīta kaut kāda veida preferenciāls algu sistēmas, bet dalībvalstu ziņā ir strādāt pašām pie savas produktivitātes un runāt arī par tādām lietām kā minimālās algas, kas attiec uz sociālās jomas indeksiem un rādītājiem uh, Tie ir jāņem vērā, tie ir daudz labāk jāiestrādā makroekonomiskās līdzsvarotības noteikšanā. To centāmies darīt ikgadējā izaugsmas pārskatā. Tur tiešām arvien vairāk pievēršamies sociāla rakstura jautājumiem, bet vēl papildus vajadzētu atlasīt arī zināmu skaitu šādu rādītāju un noteikt kaut kādu veidu sliekšņu vērtības. Tas tā arī notiks, konsultējoties, protams, ar Eiropas padomu un ar Eiropas eh, parlamentu un padomi. Vienu pašu mēs to nevaram izdarīt. Pats svarīgākais ir panākt, lai šādas sliekšņu vērtības tiešām pastāvētu, lai tās būtu sasaistītas ar nodarbinātību. Protams, ir jāapkaro arī nabadzība. Joprojām sabiedrība pastāv milzīga nevienlīdzība, un tas ir kaut kādā veidā jārisina. Uh, Galu galā mums ir cilvēki jāieved atpakaļ darba tirgu. Nedrīkstam atstāt viņus šādā pamest novārtā, šādā ļoti grūtā, smagā situācijā. Viņiem jābūt atkal aktīviem nodarbinātības tirgu, un tas ir tas galvenais, kas mums darāms. Paldies, saka priekšādētājs Moskavīsīkums, lūdzu. Pavisam ātri, es gribētu atsaukties uz to, ko teica Valdis, es kopumā varu tam piekrist. Bet, eh, nu, eh, protams, mums ir jāņem vērā arī tas, ka ir vairākas lietas, kas ir tādas jaunākas nekā citas, un jau īpaši tas attiecas uz ieguldījumiem. Mm, par ko tad šeit ir runa? Pirmkārtām, te ir runa par eh, izaicinājumu, ko komisija vēlas mm, šeit panākt? Pirmkārt, mums ir jāskatās uz to, ka izaugsme ir ļoti zema un bezdarbs ir ļoti augsts, un ekonomiski sociāli tas nav akceptējami. Tieši tāpēc mums vajadzēja identificēt, kādas tad ir uh, galvenās problēmas izaugsmas deficītā, un tas ir investīciju deficīts. Ja mēs paskatāmies uz uh, to, kāds ir līmenis Eiropā attiecībā uz to, kas notika 2008. gadā, tad mēs redzam, ka katru gadu mums ir par 20% mazāk investīciju nekā 2008. gadā. Tas ir ārkārtīgi liels risks, jo Eiropa riskē ar to, ka tā būs daudz sliktākā situācijā nekā tās partneri, proti ASV. Protams, mums ir jādomā par budžeta konsolidāciju. Un uh, mēs uh, redzam, ka mums vajadzētu arī stiprināt struktūra reformas. Um, vienlaicīgi nodrošināt paplašināšanos, un mums ir jāskatās arī uz līmeni, kādā tas viss notiek. Mums uh, ir jāatcerās uh, tas, ko teica Roberto Gvaltjērī pašā sākumā. Otrais punkts, kas ar to saistās, ir tas, ka uh, mums ir arī vairāki jauni cikli, kas uh, cieš. Pašlaik mēs esam stabilizācijas posmā pēc uh, finanšu krīzes. Uh, īstenībā viss, ko mēs darām, um, runā par to pašu. Tātad tā ir pielāgošanās programma, banku savienība. Viss bija paredzēts krīzes pārvarēšanai. Pašlaik Eiropa ir nākamajā posmā, jo stabilitāte ir ieviesta, bet mums teikt ir vajadzīga dinamika. Nākamais punkts. Uh, Valdis Dambrauskas jau to norādīja. Mums ir jāizmanto visi mehānismi, kas ir mūsu rīcībā, un tie ir jāpiemēro vienlaicīgi. Tātad mums ir jāņem vērā pašreizējie noteikumi. Nu, protams, mēs eh, nevaram šeit iegrim kaut kādās fantāzijās. Mums ir vajadzīgs arī elastīkums, kas arī ir mūsu rīcībā. Un eh, mēs redzam, ka jau ir sniegts paziņojums par nākamo gadu un par elastīkumu esošo noteikumu ietveros. Tātad tieks eh, prezent, tika prezentēts investīciju plāns, to darīja um, priekšādātājs Junkers un vicepriekšādātājs Katānens. Mēs redzam, ka ir uh, valstis, kas uh, rīkojas ar savu kapitālu un uh, vairākas valstis nevar šeit uh, ņemt vērā aprēķinot deficītus un parādus. Paldies! Tagad došu vārdu savai kolēģei Maritai Ulkskogai. Es gribētu jums visiem atgādināt, ka uh, mums ir eh, vēl paredzēta brīvā mikrofona procedūra, un tas nozīmē, ka mums vajadzētu patiešām pieturēties pie mūsu laika grafika. Es gribētu aicināt visus kolēģus izteikties pietiekami īsi, un es arī gribētu lūgt komisārus eh, pienācīgi sadalīt sev atvēlēto laiku, lai mēs varētu izskatīt visus jautājumus. Nolasīšu runātāju sarakstu. Vana, eh, Funtulis, Mono, Sogor, Morin Chartier, Sander. Arisa. Lūdzu, Marisa, tagad jūs varat vadīt sanāksmi. Ferēras kundze. Labi, sāksim tagad otro runātā kārtu, pusotra minūte katram ēnu referentam. Ir atvēlētas desmit minūtes kopā komisāriem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Sāksim ar Alfredu Santu no eh, sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji! 70% no Eiropas MVU darbojas tikai nacionālajā tirgū. Investīcija programmas Eiropas līmenī īsnībā mm, neietekmē viņu darbību, vismaz īsajā vai vidējā termiņā. Viņiem ir vajadzīga stimulācija, uh, lai tie varētu iet arī citos tirgos. Fiskālā konsolidācija ļoti ierobežojusi nacionālo valdību iespējas uh, dot stimulus, kas ir vajadzīgi MVU, lai tie savukārt varētu radīt darba vietas un izaugsmi. Eiropas līmenī īsnībā uh, tiek izteikti apgalvojumi, kas nacionālajā līmenī tiek pilnīgi apgāsti praksē. Sofija Ribeiro no Tautas partijas grupas. Lielas paldies! Mums ir jāskatās, vai mēs varēsim panākt līdzsvaru starp uh, ekonomisko un sociālo politiku. Tās it kā ir pretrunīgas, bet tām vajadzētu būt uh, vienādām. Mums ir jāskatās arī uz atšķirībām starp reģioniem. Tieši tāpēc Tautas partijas grupa apsveic uh, prezentēto plānu. Tātad mēs uzskatām, ka šie trīs pīlāri ir patiešām būtiski. Izaugsmes stimulācija, eh, inteliģents investīcijas, privātā kapitāla mobilizācija un iz, eh, izdevumi, kas nepalielina parādus. Protams, ir jāveicina arī struktūra reformas un ir jāskatās uz enerģijas tīkliem, izglītību, pētniecību un tā tālāk. Ir jādomā arī par um, ilgspējīgo enerģijas avotu attīstīšanu. Uh, Ir jāpalielina arī atbildība attiecībā pret budžetu, un tas viss ir jādara ņemot vērā brīvā tirgus ekonomiku un uh, vienlīdzību sociālajā jomā. Ir jānodrošina arī bezdarba mazināšana trīs gadu laikā, bet ir e, jāskatās arī uz šiem 24,6 e, miljoniem cilvēku, kas pašlaik ir bez darba. Ir vajadzīgas tādas programmas, kas veicinātu investīcijas Eiropā, kas e, veicinātu arī inovācijas, pētniecību un attīstību. Ir jādomā par tādām programmām, kas atbilst pašreizējiem darba tirkumu. Nu, protams, ir jāsāk domāt par to, vai ar šīm paredzētajām investīcijām pietiks. Ir jāskatās, vai nevarētu izmantot jau esošos projektus. Galu galā ir jau paredzēts 16 miljoni eh, dažādām investīcijām, tad man ir jautājums, vai te ir runa par papildu summu, vai tas ir kaut kur jau iekļauts esošajās programmās. Tika norādīts, ka komisija ir izveidojusi darba grupu. Mm Jūs, diemžēl, jau pārsniedzāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Došu vārdu nākamajai runātāji, nākamajam runātājiem. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Kommissar. Bernds Luke. Priekšsēdētājs gribētu uzdot jautājumu Dombrovska uh, kungam par uh, 315 miljārdu investīciju programmu. Uh, Tas ir um, domāts kā tāds uh, svirošanas pasākums. Tas nozīmē, 93% um, no izmaksām uh, nāks, uh, tiks sektas tieši no privāto investoru puses, taču privātie investori to darīs tikai tad, ja viņi varēs gūt peļņu no šādām investīcijām. Tas uh, nozīmē, ka kaut kādā veidā vajadzēs nodrošināt uh, investīciju refinansēšanu. Uh, investīcijām vajadzētu nonākt galvenokārt krīzes valstīs, un īsnībā tas nozīmēs, ka pilsoņiem vajadzēs finansēt šīs investīcijas. Vajadzēs nodrošināt, lai tiek izmantoti infrastruktūras pakāpojumi šajās valstīs. Tas nozīmē, ka tiks uh, uzlikts viņiem vēl papildus lokus tuvākajos gados. Komisija it kā saka tā, ka tā ir dāvana pilsoņiem, bet būtībā tas ir sloks nodokļu pilsoņiem, kas eh, tiks uzlikts, lai šīs investīcijas varētu finansēt. Otrais jautājums. Uh, ir par to, ka komisija runā par tādiem kā stimuliem un ka šādā veidā radīsies papildu investīcijas, taču tas īsti nav nemaz skaidri. Un īsnībā te ir runa par tādām kā pārvietošanām starp investīciju projektiem. Šie projekti tiek saistīti ar riskiem, tie ir tādi. Mm, nav pārāk droši projekti, un komisija vēlas tos pārveidot drošākos projektos. Es neuzskatu, ka tās ir papildu investīcijas, te nav runa par papildu 300 miljardiem. Paldies, tagad vārds Harkins kundzei no Aldas grupas. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Mans pirmais jautājums attiecas uz. Uh, iekšējo nabadzību. Brīdināšanas mehānismu ziņojumā tiek runāts par nabadzības risku un sociālo iztumtību. Un tā ir palielināsies par 8,7 miljoniem kopš krīzes sākuma, un atšķirības starp dalību valstīm arvien padziļinās. Komisār Taisene, jūs savā pirmajā atbildē teicāt, ka mums ir vajadzīgi vairāk sociālai indikātori un tos vajadzētu ieviest. Uh, Brīdināšanas mehānisms arī runā par šādu indikātoru ieviešanu. Mans pirmais jautājums ir šāds. Varbūt jūs varētu precīzāk pastāstīt par šiem sociālajiem indikatoriem. Un otrkārt, kā sociālie indikatori varētu tikt izmantoti vai arī kā šo procesu varētu izmantot lai risinātu iekšējās nabadzības jautājumus, un kā šo procesu varētu niansēt vai dažādot, lai mēs varētu mazināt milzīgās atšķirības starp dalībvalstīm. Otrs jautājums arī attiecas uz līdzsver trūkumu. Brīdināšanas mehānismu ziņojumā ir runāts par to, ka dažās dalībvalstīs ka dažās dalībvalstīs pārpalikumi nav samazinājušies, ņemot vērā lielo uh, līdzsvarošanas uh, problēmu dalībvalstīs. Jūs arī minējāt, ka tekošā konta pārpalikums nerada tādas pašas problēmas kā ne neilgtspējīgs deficīts. Mans jautājums būtu šāds. Kas tiek darīts, lai varētu vērsties pret uh, šīm problēmām? Uh, Un, ja šo tekošā konta deficītu var kaut kādā veidā attaisnot, tad lūdzu izskaidrojiet, eh, kā tas tiks darīts. Taisins kundze, varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem trīs minūtēs. Well. Um, all... Paldies! Vispirms Santa kungs. Es ar prieku varu jums atbildēt, ka mēs koncentrējamies uz MVU un uh, parlaments arī to dara. Gal galā MVU ir uh, nodrošinājis izaugsmu pēdējos gados. 85% no jaunajām darba vietām nodrošina tieši mazie un vidējie uzņēmumi. Mēs redzam, ka uh, Eh, šis eh, skaitlis tagad samazinās. Tas nozīmē, ka MVU saskaras ar grūtībām. Mums vajadzētu mēģināt atrisināt šīs grūtības, mēģinot investēt, tā lai viņi varētu turpināt pieņemt darbā cilvēkus. Viena no problēmām, ar ko iespējams nesaskaras lielie uzņēmumi, ir piekļuva finansējumam. Bankas nesniedz aizdevumus, tas nozīmē, ka MVU ir grūtības ar finansējumu un mazajiem un vidējiem uzņēmiem ir grūti piekļūt kapitāla tirkiem. Tas ir viens no indikatoriem, kas arī parādās mūsu programmā Think Small Fast. Tika uzdots vēl viens uh, jautājums par iekšējo nabadzību un sociālajiem indikatoriem. Man ir jāizsakās īsi, taču pavisam īsi, kā tad mēs tos izmantosim? Mēs tagad pie tā tieši strādājam. Mēs gribam zināt, kas notiek dalībvalstīs. Un mēs gribam zināt, kas notiks, ja mēs izmantosim zinām sociālos indikātors. Jauniešu bezdarbs ir ļoti augsts, ir vairāk nekā 50% šās dalībvalstīs, līdz ar to rodas ekonomiskais nelīdzsvars, kas ir jārisina. Un tas, protams, ir jāskata arī pārvaldības ciklā. Bet Mums ir jānosaka arī mērķi, šis liekšņi. Tuvākajos mēnešos mēs pie tā strādāsim, mēs skatīsimies, kādā līmenī šie liekšņi būtu jāliek. Attiecībā uz citiem indikatoriem mums ir vajadzīga globāla vispārēja pieeja, bet mums ir jāskatās arī uz dalību valstīm. Mums ir jāgatavo valstu specifiskās rekomendācijas. Tas nozīmē, ka mums ir jāskata situācija katrā konkrētā dalību valstī. Tieši to mēs arī darīsim tuvākajās nedēļās un noteikti konsultēsimies arī ar parlamentu par šiem jautājumiem. Lielas paldies! Tagad došu vārdu komisāram Uskavicī. 30 sekundēs par pēdējo jautājumu par pārpalikumu palielināšanos par 3% punktiem no 2008. līdz 2014. gadam. Protams, tas ataino šo faktu, ka uh, kreditoru dalību valstīs šis pārpalikums nav pietiekami samazinājies, reaģējot uz līdzsvarošanas uh, pasākumiem uh, parāda ekonomikās. Ko tas nozīmē? Tas norāda uz neefektivitāti ar ļoti zemām iekšējām investīcijām un zemu pieprasījumu. Tāpat arī tiek uh, Uh, liek izšķērdēts potenciāls. Tieši šos jautājumus komisija arī vēlas atrisināt, veicinot efektīvas investīcijas, lai atbalstītu vietējo pieprasījumu un potenciālo izaugsmi. Tā ir galvenā prioritāte pilnīgi visur, bet jo īpaši kreditoru valstīs, un uh, tieši to mēs arī vēlējāmies teikt kopā ar Valdi Dombrovsk runājot par budžeta plāniem. Paldies, Dombrovska kungs! Paldies, priekšādātāji! Es gribētu savā atbildē koncentrēties uz tiem jautājumiem, kas attiecas uz investīciju pakotni. Tik uzdoti vairāk jautājumi. Pirmkārtām arī Eiro kundzei par to, vai šie 300 miljārdi eiro ir pietiekami. Es gribētu jums eh, mazliet pastāstīt par to, kādā veidā mēs nokļuvām tieši līdz šādam investīciju apjomam. Mums ir jāskatās uz investīciju plānu kā tādu. Mums ir jāskatās, eh, vai uh, investīcijas pirms krīzes bija pietiekamā līmenī, tie bija 20 līdz 25 procenti no IKP. Pēc tam šīs investīcijas pieauga, tas bija tieši pirms krīzes, ekonomiskā uzplaukuma laikos. Varbūt tas norādīja uz pārkars, pārkaršanu nekustamā īpašuma tirkos vairākās dalību valstīs. Varbūt arī attīstība nebija pietiekama cit, vairākās dalību valstīs. Un pēc tam uh, Eh, šīs investīcijas sāruka 20 eh, līdz 21% apjomā, tas bija pirms krīzes līmenis. Īstrūkums ir apmēram 230 līdz 370 miljārdi eiro. Šis skaitlis uh, Eh, tie 300 miljārdi, par kuriem tika sākotnēji paziņots, un pakotnē tagad ir 315 miljārdi, tad šis skaitlis ir aptuveni pa vidu šim diapazonam, ko es tikko pieminēju. Tagad atbildēšu uz Lukiskungu jautājumu par to, vai šīs investīcijas beigās neradīs eh, slēptas izmaksas vai nodokļus pilsoņiem. Jūs pieminējāt eh, svirošanas um, pro proporciju. Te ir runa par valsts naudas izmantošanu, lai ļautu piesaistīt eh, liela apmēra privātās investīcijas. Tieši šāds ir šis pakotnes mērķis. Ar privāto līdzekļu palīdzību mēs ļausim absorbēt pirmos riskus. Tagad atbildēšu uz otro jūsu jautājumu daļu. Es domāju, ka viens no kritiskākajiem punktiem, kas tagad tiek izteikts Eiropai un dalību valstīm, ir lūk šāds. Mums ir ļoti zemas procentu likmes, vismaz lielākajā daļā valstu, un tomēr netiek um, izmantot iespēja investēt. Ir skaidrs, ka investīcijas radīs izmaksas, vai nu šīs izmaksas tiks sektas tieši no budžeta, vai nu ar investīciju pakotni, vai tikai ar privāto investīciju palīdzību. Galu galā kādam vajadzēs par šīm investīcijām maksāt. Taču jautājums ir šāds kāds būs labums no šīm investīcijām, vai mēs varēsim radīt, teiksim, funkcionējošu enerģijas tirgu, varēsim eh, vērsties pret eh, neefektivitāti enerģijas tirgu, vai tiksim galā ar infrastruktūras trūkumiem, tad arī apskatās, vai šīs investīcijas nedos daudz ko lielāku nekā šīs izmaksas. Ir jādomā arī par investīciju mērķi kopumā, ir jāatlas arī pareizie investīcija projekti, kas sniegtu gribēto labumu. Un ir jāskatās arī uz šīs pakotnes pārvaldību, tā lai te nebūtu runa par politiskiem ķīviņiem, bet lai lēmumi tiktu pieņemti profesionāli. Ļoti daudz šajā pakotnē tiek runāts par to, ka aizdevējumiem vajadzētu nokļūt pie MVU. Mums ir jānodrošina, lai šīs programmas labums būtu lielāks nekā izmaksas. Taču kas tad seks šīs izmaksas, Dombrovska kungs, vai tad tie nebūs pilsoņi? Jūs neatbildējāt uz šo jautājumu. Pavisam īsa atbilde, lūdzu. Kā jau es minēju, tas ir atkarīgs no konkrētā projekta, taču galu galā izmaksas kādam būs jāsēc, vai nu tā būs valsts nauda, nodokļu maksātāja nauda vai uzņēmuma nauda. Tad uzņēmumiem šīs izmaksas būs uh, viņu cena, bet mums ir jāskatās uz uh, labumu. Labumam ir jābūt lielākam nekā izmaksām. Tā jau ir investīcija ideja. Lielas paldies! Tagad trešā kārta pusotra minūte katram ēnu referentam un desmit minūtes kopā komisāriem, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Lūdzu, uh, šeit mēs negaidam nekādas runas, tikai jautājumus. Mihāls Toirers no Aldi grupas. Lūdzu. Jā, liels paldies, priekšādātāji. Eh, godāmie komisāri, man ir jautājums Dombrovska kungam. Jūs eh, Latvijā ieviesāt patiešām tādu iespaidīgu sanācijas taupības programmu. Citās valstīs situācija ir smagāka. Vai jūs uzskatāt, ka Francija un Itālija uh, tām vajadzētu tagad ņemt eh, likteni savās rokās. Jautājums šeit nav par taisnīgumu. Dažas mazās valstis ir izpildījušas savus uzdevumus, taču citām valstīm iet pavisam grūti. Un šajā saistībā šāds jautājums - konkurētspēja arī attiecībā uz līdzsvaru trūkumu un pārmērīgu eksportu. Bet eh, vai tas nav tā, ka uh, Eh, šis eksports Eiropas Savienībā ir vajadzīgs, ja mēs vēlamies atkal nostāties uz izaugsmas ceļa. Vācijā ir tā, ka eh, no katra eksportētā Vācijas auto 40% eh, no vērtības nāk no kaimiņu valstīm. Tātad tas nozīmē, ka Vācijas eksporta spēks nāk par labu visai Eiropai. Kā jūs vēlaties to nodrošināt visā Eiropā, ņemot vērā to, ka uh, komisijā ir viedokļa atšķirības, kas tagad kļūst ar vien vairāk redzamas. Madam Tyson. Taisens kundze. Okay, we'll continue with the question. Labi, turpināsim uzdot jautājumus, lai pēc iespējas efektīvāk izmantot šo laiku. Makintājas kundze no EKR grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ļoti priecājos, ka tiek pausta būtiska apņemšanās ikdēļ izaugsmas pārskatā nolikt ES atpakaļ uz kājām un virzīties uz ilgspējīgu nodarbinātības radīšanu. Īpaši priecājos, tāpēc, ka ir atkal atjaunotas saistības uz struktūra reformām. Taisens kundze ļoti skaidri pateica, ka reformas ir vajadzīgas un ka mums nepieciešams tās virzīt uz priekšu. Reformas, kas ļautu veicināt novatorismu, uzņēmējdarbību darbību un reformas, kas spēcinātu konkurētspēju Eiropas Savienībā. Mani ļoti interesēja mm, Pasaules bankas sagatavotais ziņojums eh, ar nosaukumu uzņēmē darbība 2015. gadā tālāk par efektivitāti. Tas nāca klajā šī gada jūnijā un tur tika sniegts izvērtējums par regulējošo vidi visā pasaulē. Uh, Man jāsaka, man ļoti priecināja tas, ka manas pašas valsts Lielbritānija šeit bija rangā otrā no Eiropas Savienības valstīm. Domāju, ka ļoti svarīgi, lai dalība valsts mācītos viena no otras, tā lai Eiropas Savienība kopumā varētu radīt konkrēt spējīgu vidu. Un tāpat laikā ļautu mums sace, eh, konkurēt starptautiskā arēnā un mēs varētu atkal atjaunot darba vietas šeit uz vietas. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai jūs varat man sniegt konkrētus piemērus tam, kurā vietā un kā notiks reformas? Paldies! No goja grupas Miguels Vegas. Eh, esta análise anual do, do crescimento. Viegas kungs. Paldies! Mēs jau esam piedzīvojuši, kas notika krīzes laikā, tika samazināta sociālā drošība un tā tālāk, tiek domāts, ka ir tapības pasākumi, varēs atrasināt pilnīgi visu. Bet notika tieši tas, kas, ko jau paredzējām, nekas nemainījās Eiropa no krīzes, nevarēja izkļūt, un jaunieši atapās situācijā, kur viņam nav nekādas nākotnes. Un tagad par investīcijiem runājot, te nu man ir pāris komentāri. Pirmam kārtām gribu zināt, kādā veidā atšķiras izaugsmas pakts e, no pašreizējās schēmas, ko paziņo komisija. Arī toreiz viss tika briesmīgi patosu pacelts, un tāpat laikā e, saņems nekas netika. Es gribētu zināt, kā jūs nošķirat e, šos abus paktus. piedzīvojam 20% samazinājumu investīcijās pēdējo gadu laikā. Un ar to pilnīgi noteikti nav pieteikami. Par to liecina pieredze. Vai dalībvalsts varēs sasniegt jūs noteiktos mērķus? Gribu zināt, kā valsts investīcijas eh, tiks savienots ar deficītu prasībām dalībvalstīs. Runātājs tiek pārtraukts. Silikjotis kungs. Paldies! Visi šie taupības pasākumi, budžeta disciplīna un tā tālāk eh, tiek īstenot, lai it kā atjaunot ekonomikas izaugsmu, bet tajā pašā laikā sastopamies ar bezdarbu, uh, un nu, it īpaši jauniešu bezdarbu, tā kļūst par vienu no lielākajām Eiropas Savienības problēmām. Ehm, rūpniecības nozars samazinās apjomās, algas samazinās, darba ņēmē tiesības tiek apdraudētas, tiek apdraudētas pat pamatiesības darba ņēmējiem. Šī taupības politika un darba tirgus iznīcināšanas principi, kas tiek uzspiesti dienvidu valstīm Un tas ir vienkārši kaut kas briesmīgs. Pētījumi to ļoti labi parāda. Tāpat laikā komisija joprojām uzstāj uz tām pašām rīcības, rīt, tie pašiem rīcības scenārijiem. Tāpēc gribu jums vaicāt vicepriekšādātāji, kā jūs varat garantēt sociālo dialogu, kas taču ir tik ļoti vajadzīgs um, tām valstīm, kam noteikts memorands. Uh, jo tiek uzstāts, ka viņi taču samās, lai viņi samazina darba izmaksas, un šādā veidā sociālais dialogs tiek pilnībā uz, iznīcināts. Tērtens kundze, jūs uzklausīšanā parlamentā jūs teicāt, ka nepieciešams izstrādāt sociālos uh, indeksus eh, dažāda veida ekonomikas rādītājos. Nu, šobrīd šādi rādītāji tiks iestrādāt Eiropas pusgadā, jo situācija Eiropas Savienības dienvidu valstīs ir ļoti nopietna, un tāpēc gribu jums vaicāt, vai jums ir kādi konkrēti mm, priekšlikumi par šādu sociālo indeksu iestrādāšanu ekonomikas politiku pieņemšanā. Moska Vīsikungs, vai jūs vēlties izteikties? Nu, tad varbūt došu vārdu vispirms Taisens kundzei, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Man uzdeva jautājumu Makintāras kundze. Un arī pēdējais kolēģis no Grieķijas - Makintāras kundze. Kādas reformas mums vajadzīgs veikt? Un kāds ir to mērķis? Nu, mums ir vajadzīgs virkne instrumentu, mums ir 2020. gada mērķi, kas jāsasniedz ar visiem šiem pieciem pamatmērķiem. Ir tāpat arī virkne šo vadošo iniciatīvu iniciatīva, ja plakmaņa iniciatīva, tad būs vidustermiņa pārskats, kam drīz vien ķersimies klāt, un, protams, parlaments tad dos savu ieguldījumu, bet katrā ziņā šo piecu pamatmērķu sasniegšana joprojām ir ārkārtīgi nepieciešama. Mekronomiskās līdzsvarotības procedūra. Nu, redz, kad gadījumos, kad redzam, ka valstīs pastāv konkrētas problēmas un jāveic šī padziļinātā izpēta, tad varam konstatēt, vai tālāk ir jāveic kādas procedūras un pasākumu un jānāk klajā ar rekomendācijām, jeb nē. Tas ir viens no instrumentiem, kas ir mūsu rokās. Nu, pēc tam, protams, ir dalību valstu ziņā īstenot reformas. Reformas lielākoties ir jāveic tieši dalību valstīs. Tajās jomās, kur tām ir kompetence un pilnvers mēs piedāvājam dalībvalstīm instrumentus, lai tās varētu pašas saprast, kādas ir to, kāda ir to situācija salīdzinot ar pārējām dalībvalstīm. Nu, kaut vai investīciju pakotnē skatāmies uz trešo sadaļu, arī šeit ir atsauc uz reformām. Jāskatās uz to, kādas barjeras pastāv investīcijām, piemēram. Tātad te nerunājam tikai un vienīgi par 350 miljardiem. Nē, nē, te šai pakotnē ir daudz, kas vairāk iekļauts. Un pēdējā sadaļā ir runāts pilnīgi noteikti par struktūra reformām. Nu, un, protams, tad ir iekšējā tirgus darba kārtība, kas vēl ir jānoslēdz un jāpabeidz. Ja mēs skatāmies uz visu šo Eiropas komisijas piedāvāto programmu kopumu, tad redzam, ka tā vērst uz sociālo taisnīgumu, izaugsmu un darba vietām. Tas ir tā kā tāds vadošais, tāda vadošā balss cauri visam. Mums jāpārliecinās, ka nodrošinām ir atbilstīgs instruments šo mērķu sasniegšanai, un tas nozīmē reformas. Reformas, kas pilnīgi noteikti uzlabēs bezdarba situāciju. Ja runājam par sociālajiem indeksiem un rādītājiem, ko jautājums, ko uzdeva grieķu kolēģis, es šķiet uz to jau atbildēju priekšādātājs kundze. Uh, Tā ir tēma, kas um, pie kā ķeramies klāt atkal un atkal, ja skatāmies uz iepriekšējiem ziņojumiem par sociālo situāciju dalībvalstīs. Un, ja skatāmies uz nākotni, tad jāsaka, komisija esam par to runāšu. Mēs tiešām vēlamies, lai sociālie rādītāji būtu tad pilntiesīgi, paši par sevi ļoti spēcīgi rādītāji un indeksi tieši tāpat kā citi. Un, kā jau teicu, drīz ķersimies jau pie slēgšņu vērtību noteikšanas. Paldies tālāk Dombrovska kungam vārds. Paldies. Nu, ļaujiet tad man pievērsties eh, jautājumam, kas tika uzdots par Franciju, Itāliju un jautājumu, kas saistīta ar tekošā konta pārpalikumu. Pirmām kārtām, kā minēju ievadvārdos, ir septiņas valstis, ka šajā ekonomiskās pārvaldības ciklā ir e, identificēts kā tādas, kam pastāv risks neievērot stabilitātes un izaugsmas e, pakta prasības. No šīm septiņām valstīm iespējams vissliktākā situācija ir trijās valstīs - Francijā, Itālijā un Beļģijā. Francijā risks ir saistīts ar nespēju gūt progresu padomus rekomendācijas, rekomendāciju izpildi attiecībā uz pārliecīgā deficīta procedūru. Beļģijas gadījumā tas ir valsts parāda, attīstība un e, valsts, finan, e, valsts parāda neierobežošana. Un tad vēl Itālija. No, no visām trim valstīm ir saņemtas vēstules informācija par to, ka tās ir apņēmušās uz, eh, saistības, uzņēmušās saistības īstenot reformas, eh, struktūrās reformas un arī veikt fiskālas korekcijas, lai pret šiem trūkumiem vērstos. Un tāpēc komisijas lēmums bija šīm valstīm piešķirt ilgāku laiku atbilstības nodrošināšanai laiks līdz pavasarim, un tad tās Mm, varēs atkal izvērtēt par attiecībā uz to, vai ir gūts pietiekams progress. Vēl tātad trīs mēneši palikuši, kad tās var kaut ko darīt. Ir skaidrs, ka komisija pilnīgi noteikti pie šī jautājuma atgriezīsies. Pavasarī piedāvās politikas iespējas, dažādas iespējas, bet tāpat laikā būs pieejami daudz precīzāki dati. Un cerams, būsim sagatavojuši arī analīzi un analīzi būsim saņēmuši no makroekonomikas nodaļas, kur būs pārskatīti visi šie indeksi attiecīgajās valstīs. Otrais jautājums par tekošā konta pārpalikumu. Jūs minējāt šeit arī ES, protams, ka ES ir tekošā konta pārpalikums. Tas ir tā, tāda pozitīva mm, zīme Jūs minējāt Vāciju. Vācija, protams, joprojām ir nu, tā valsts, kas visvairāk dod ieguldījumu Eiropas Savienības tekošā konta pārpalikuma nodrošināšanā. Tāpat laikā ekonomiskās, makroekonomiskās pārvaldības procedūru ietvaros esam noteikuši, ka ir zinām makroekonomiskie indeksi un sliekšņu vērtības. Šajā gadījumā tekušo kontu pārpalikumam tas ir 6% no IKP. Um, mainīgais vidējais rādītājs trīs gadu garumā, un ja šis šis slieksnis pār, tiek pārkāpts, pārsniegts, tad mēs varam sākt sīkāk skatīties uz jau, šiem jautājumiem, un tādā gadījumā komisija veic arī padziļināt izpēt attiecībā uz Vāciju, tieši attiecībā uz tekošā konta pārpalikumu jautājumiem. Nu, tas var nozīmēt divas lietas. No vienas puses, tie ir tādā pozitīvā ziņā, tas varētu nozīmēt spēcīgu valsts konkurētspēju, no otras puses, negatīvā kārtā tas var liecināt arī par ļoti vāju iekšzemes pieprasījumu un investīciju līmeni. Tāpēc Eiropas komisija pilnīgi noteikti veiks um, šādā gadījumā padziļināt izpēti un pēc tam atgriezīsies pie jums ar padziļinātu analīzi. Paldies! Paldies! Turpinu priekšādatā Moskavīsīkums, vai jums kas sakams vēl? Jā. Es gribēju tikai Toirskungam apliecināt, Varbūt, ka tas kaut kur pazuda tulkojumā, varbūt es īsti nesapratu. Viņš teica, vai ir um, domstarpības komisijā. Nē, tā nav lēmuma, ko mēs esam pieņēmuši šeit kopā ar Valde Dombrovsku. Tieši tā, ka viņš teica, tika pieņemti vienprātīgi, kop, tas ir kopīgs koleģiāls lēmums. Pilnīgā harmonija, mēs esam pilnīgi viensprātis. Mums nebija nekādu vilcināšanos, nekādu šaubu. Mēs visi saprotam, abi saprotam, ka noteikumi ir jāpiemērā jāpiemēro, ir jāņem vērā arī katras konkrētās valsts situācija, to esam darījuši, tāpat laikā jāturpina izdarīt spiediens, arī to daram, un mēs nevaram šeit, nu, kaut kā palaist šos grožus vaļīgāk, nē. Tādu iespēju nedrīkst radīt pakts ir jāizceno, tāpat laikā, protams, ņemot vērā visus tos centienus, ko katra valsts jau izdara, un tāpēc, nu, lūk, uzstājumu struktūra reformām un tam līdzīgi. Tāpēc, lūk, kā jau tik teicu, Beļģijas, Francijas un Itālijas gadījumā esam sazinājušies ar premjerministriem, un viņi ir uzņēmušies saistības īstenot reformas, un līdz ar to šis termiņš ir pārcelt uz vēlāku laiku. Tāpēc Eh, nu, dosim viņiem laiku, lai viņi parāda, kāds ir šo struktūru reformu rezultāts, bet, eh, bet šeit katrā ziņā komisija virzās uz priekšu vienas prātas un pilnīgi saskaņot. Pāris vārdu par to, ko teica Viegas kungs. Viņš salīdzināja 2012. gada lēmumus un šī, šī brīža lēmumus. Nu, jāsaka, šajā gadījumā ka te jāveic daudz precīzāks izvērtējums attiecībās 2012. gadu nebija pilnīgi panākumi, bet tā nebija arī pilnīgi izgāšanās. Tā kā te kāds to mēģina likt priekšā. Es domāju, ka Eiropas investīcija plāns e, bija par 50% palielināt šo kapitālu, bija, manuprāt, ļoti pamatots. Un tur bija arī runa par investīcijas fondu, bet nu pilnīgi skaidrs, ka šis mehānisms pilnībā nenostrādā tā, kā to vēlējāmies. Viss šīs projekta obligācijas bija, nu, tāda ideja, bet tās ir eksperimentālajā fāzē vēl joprojām. Uh, izmēģinājuma fazē, bija domāts, ka tās jau sāks pilnībā darboties. Nu, un šobrīd lēmumi tiek pieņemti ātri, tie ir apjomīgi, tātad 315 um, miljārdi trīs gadu laikā. Un pagaidus un atbilstīga struktūra radīšana, lai mē, attiecīgi uh, mērķiecīgi šos līdzekļus ieguldītu. Mēs, protams, šādā veidā radām nākotni, tāpēc tādu nākotni, kas ļaus eh, Eiropai tikt pāri šai tehnoloģiskajai barjerai, iet digitālajā erā. Nu, tas attieksies uz virkni ekonomikas jomu, to starp transportu un tā tālāk, un es domāju, ka šim plānam būs ļoti būtiski ietekmi uz izaugsmi, nekā varbūt toreiz 2012. gadā. Thank you. Now the fourth. Paldies, tagad ceturtā kārta viena minūte jautājumiem un deviņas minūtes kopā komisāriem, lai atbildētu uz jautājumu. Šeit iekundzei vārds no sākuma no tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētājiem! Mēs daudz runājam par stabilitāti, par dinamiku, un es gribētu uzdot trīs jautājumus komisāriem, kas šodien ir klāt. Pirmais jautājums, vai jūs jūsu prognozēs integrējuši nodarbinātības evolūciju līdz 2020. gadam? 15% e, augsti kvalificētā darba spēka pazudīts un, pazudīs un būs nepieciešami šie 15% papildus augsti kvalificēta darba spēka. Vai savā uh, e, loģika kā jūs ņēmāt šo konstanto ģeometriju vai e, mainīgo ģeometriju vērā? Otrs jautājums par sievietēm krīzes laikā. Kādus pasākums jūs veiksiet, lai uh, lai uh, atjaunotu šo darba spēku, kas ir pametuši darba spēka rindas dēļ uh, sliktām algām un darba apstākļiem. Trešais jautājums ir par Eiropas sociālo fondu. Vai jūs esat paredzējuši sekot šai situācijai un novērtēt uh, to, kāds ir Eiropas sociālā fonda efekts, integrējot jauniešu darba, darbinieku rindās. Potas kungs no Zaļo partijas. Ja mums ir tāds iespējas, ka šis gada izaugsmas pētījums ir izstrādāts, neņemot vērā negatīvos aspektus, komisija piedāvā turpināt reformas, uh, Um, mazināt deficītu, mēs zinām, ka tas mazina atjaunotni, un tagad uh, vēl klāt ir arī investīciju pakete, un šeit ir nopietnas bažas, vai tā strādās. Um, man ir vairāk jautājumi par struktūrām reformām un deficīta mazināšanu. Uh, Komisija stāstīja eh, par dalībvalstu reformām, kas ir negatīvi tikmējušas kopējo pieprasījumu, un arī OECD ļoti skaidri savu septembru ziņojumu par to raksta. Pirmais jautājums, vai komisija ir izvērtējusi negatīvo ietekmi uz izaugsmi, eh, ko rada noteiktas reformas nodarbinātības tirgu? Un otrs jautājums Maskavicī kungam uzklausīšanas reizē jūs teicāt, ka jūs ka uzskatāt, ka nav vajadzīgs piemērot fleksibilitāti, ka mums nav šis kritums, kāds tad ir jūsu uzskats, kāds scenārijs šobrīd ir jū, pēc jūsu ieskatiem. Un vēl jāsaka, ka es ļoti priecājos par to, ko teica Moskvīcīkums par to, ka būs ziņojums par fleksibilitāti, bet varbūt, ka varētu to papildināt ar detaļām par to, kādā veidā tiek kalkulēts šis struktūrālais līdzsvars vai nelīdzsvars. Šobrīd tas ir tāds diezgan voluntārs pasākums. Tālāk nākamā runātāja. Rodrigas kundze, labrīt. Es uzskatu, ka gada izaugsmes ziņojums ir uzlabojis pieeju no pieprasījuma pie piedāvājuma puses. Jo piedāvājums saistīts šobrīd ir ne tikai ar reformām, bet arī ar investīcijām. Tas tiešām ir progress, lai arī es redzu, ka joprojām ir jāturpina diskusijas par to, kādā veidā šīs investīcijas būtu jāsaista ar reformām, lai tālāk virzītos uz priekšu. Uh, Es uzskatu, šeit tomēr ir tāds ļoti liels trūkums šajā pieejā, un šis trūkums attiec uz pieprasījumu. Es uzskatu, ka komisija joprojām nepietiekami ņem vērā to, ka pieprasījums nav pietiekams. Un vēl ne tikai pieprasījuma trūkums Eiropā, vēl arī ir nevienlīdzība, kas pieaug dalīb, starp dalībvalstīm un dalībvalstu starpā. Tātad tas, šī nevienlīdzība arī pazemina šo pieprasījumu Eiropā kopumā. Tāpēc mums ir jādomā par iemesliem, kas ir pamatā šai tendencei. Uh, Un um, šie iemesli ir saistīti ar um, algu politiku, ar nodokļu politiku, kā arī ar um, apstākļiem, kas ir ļoti dažādi investīciju piesaista ziņā. Investīciju plāns ir piedāvāts, tomēr investīciju plānam ir jābūt veidotam tā, ka ir ņemti vērā arī atšķirīgi apstākļi investīciju ziņā, ir tiešām publiskajā un, un privātajā sektorā. Jā, spaldies. Paldies, priekšādātāji. Man ir jautājums Taisins kundzei. Jūs runājāt par ticamību un par sociālo dialogu. Mēs zaļie uzskatām, ka ne tikai sociālajie partner, partneri un nacionālajie parlamenti būtu vairāk jāiesaista šajā procesā. Mums ir jādomā arī par pilsonisko sabiedrību. Eh, komisija iepriekšējā periodā atkārtoti par to runāja, un arī Strasbūrā mēs pieņēmām atbilstošu rezolūciju. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības pilsoņiem Nevajadzētu uz mums skatīties tikai kā uz neoliberālo reformu realizētājiem. Viņiem arī ir jādod savus ieguldījumus lēmumu pieņemšanā Eiropā. Galu galā šīm reformām ir ļoti negatīva ietekme uz pilsoņu dzīvi. Es, piemēram, domāju par darba tirgus um, elastīkumu, par uh, sabiedriskiem pakāpojumiem, par pensiju samazināšanu, par algu samazināšanu, kas bija trojkas lēmumu ietekme vairākās dalībvalstīs. Kā jūs nodrošināsiet, lai šīs jūsu minētās vadlīnijas attiecībā uz pilsonisko sabiedrību ļautu arī pilsonisko sabiedrību tur iesaistīt un kāda resursa tiks tam atvēlēti? Paldies, tagad došu vārdu Taisens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos īsi atbildēt, kā jūs lūdzāt, priekšsēdētājs kundze. šī problēma ar izglītību tiešām ir patiesa problēma. Cilvēki, kas nav kvalificēti ar zemu prasmju līmeni, tiešām ir problēma, un mums ir jācenšas integrēt, um, izglītojot šos iedzīvotāju grupas, kā arī vecāku gadagājumu darbiniekus. Šeit varētu izmantot arī sociālo fondu. Uh, To varētu izmantot, lai cīnītos pret eh, jauniešu bezdarbu, jāfokusējas uz profesionālo apmācību, uz iemaņu veidošanu un mūsu investīciju paketē mēs arī atsaucamies uz izglītību. Tieši akcentējot šo profesionālo izglītību komisijai šis jautājums ir uzmanības lokām liekas svarīgs. Mēs esam analizējuši arī pagātnes notikums. Un vak vakar Parīzē. Notika sanāksme, kur tika analizēta sociālā fonda programma darbība Francijā. Es tur uzsvēru, ka komisija fokusēs ne tikai uz programmām un projektiem. Uh, kur rezultāts ir izmērams un novērtējams. Mums ir jāformulē mērķi kopumā un jāskatās, lai šie mērķi tiek sasniegt. Jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir viena no šādām globālām procedūrām. Šeit ir jāfokusējas uz jauniešiem, lai tie būtu apmācīti, lai būtu arī stažēšanās iespējas, bet tālāk šis process ir jāizseko un jāizmēra rezultāts, jo pretējā gadījumā bez rezultātu novērtēšanas eh, šī iniciatīva varētu arī neizpildīties. Eh, runājot par algām, jā, šeit dinamiko ir jāuzrauga, jo tas ietekmē pilnīgi visus. Uh, ir algu jautājums jāpēta, bet saistot to ar konkrētās valsts situāciju. Un ir jābūt arī līdzsvaram starp iekšējo pieprasījumu, valsts konkurētspēju un algu līmeni. Un noteikti ir jābūt arī produktivitātei. To mēs nedrīkstam aizmirst. Tā ir tā, tā kā sarkanā līnija, tāda ideja, kas ir iestrādāta visā ziņojumā. Mums ir jādomā par sabiedrību un valstu parlamentiem un Eiropas parlamentiem ir jāsadarbojas ar sociāliem partneriem, ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība. Un tā tas arī ir plānots. Tas ir mūsu plānos. Tālāk Dombrovskungam vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es koncentrēšos uz diviem jautājumiem. Pirmais jautājums ir Urtasona kunga jautājums par ātrā deficīta samazināšanas procesu. Šeit es gribētu atkārtot to, ko teicu jau sākumā. Faktiski šogad un nākamajā gadā mēs pārredzama, ka būs principā neitrāla fiskālā situācija. Nebūs ne paplašināšanās, ne arī īpaši taupības e, pasākumi kopumā ņemot. Protams, mēs nevaram to attiecināt pilnīgi uz katru valsti, jo ir arī pārmērīga deficīta procedūra atsevišķās valstīs, tur ir vairāk jāpiestrādā, citās valstīs savādāk, bet kopumā uh, mēs gaidām, ka situācija būs neitrāla fiskāla, un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs attīstības elements. Un tad budžeta deficīts samazināsies no 2,6% pret IKP līdz 2,4% no IKP. Un eh, šis samazinājums ir notiks ne tāpēc, ka būs taupības pasākumi, budžets samazinās, bet, bet, bet um, samazinājums notiks uz ekonomiskās izaugsmes rēķina. Jo mm, uzskatām, ka šeit ir mm, notikuma pavērsiens, jauni notikumi, kas to regulē. Tālāk uh, atbildēšu Vānas kundzei. Jautājums ir par to, vai tiek iesaistīta sabiedrība sociālā dialogu formā. Jā, šobrīd mēs pie tā strādājam. Mums ir integrēšanas process, mēs cenšamies sakārtot Eiropas pusgada pasākumus, kā ietvaros mēs cenšamies stiprināt dialogu ar sociālajiem partneriem. Un tas saskan ar loģiku, kur paudu uzklausīšanas laikā mērķis ir stiprināt Eiropas sociālo partneru lomu. Un pirms gada izaugsmas pētījuma izstrādāšanas būtu Eiropas um, partneri jāiesaista un nacionālā līmenī pirms mēs izstrādājam specifiskās valstīm adresētās rekomendācijas. Tad mēs iesaistam nacionālos partnerus un mēs piedāvājam arī noteikti darba kalendāru, kas pieļauj labāk konsultēšanos ar sociālajiem partneriem ne tikai ar sociālajiem partneriem, bet arī ar parlamentiem un valdībām attiecīgās dalībvalstīs ir jākonsultējas. Un mēs tieši tā arī šobrīd strādājam. Mēs cenšamies domāt eh, par to, kā uzlabot šo kopējo iesaisti Eiropas pusgada kontekstā, lai pilnīgi visas ieinteresētās puses būtu iesaistīts un lai arī tādējādi rastos tāda tā kā iesaistītības un piederības sajūta. Uh, Uh, paldies, Moskavīcī kungs. Jums ir pēdējais vārds. Jā. Es atbildēšu uz Tasona kunga jautājumu. Es um, runāju par uzklausīšanu. Es um, tagad, jāsaka, es atsaucos uz dziļu krīzi, un tagad mums ir izaugsme, kas varbūt ir pārāk vāja. Un, um, Tātad mums bija izaugsme, hiperbezdarbs, atjaunošanās, un tagad ir, un ir arī elementi, ko varētu raksturot kā tādu krīzi vai politisko krīzi. Un kādā veidā mēs varētu konfrontēt un risināt šīs jautājumas. Mēs strādājam komisijā pie visiem minētajiem jautājumiem, centīsimies rast jautājumus. Un, Es uzskatu, ka ir izēja no situācijas. Un otrādi, mēs uzskatām, ka šajā situācijā mēs neatsakamies no budžeta konsolidācijas cīņas pret pārliku lieliem parādiem. Mēs eh, piekrītam Dombrovska kungam. Mēs uzskatām, ka kopumā deficīts samazinās Eiropas Savienībā konsolidācija eh, tiks eh, samazināta, palēnināta daudzu, daudzu iemeslu dēļ daudzās dalībvalstīs, par kurām mēs stāsta, eh, jau stāstījām. Un tas ir sasīts arī ar lēmumu, ko pieņem komisija pagājuši piekdienu. Un šeit es gribētu pasīt to divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka ir noteikumi, noteikumi nav dumji, tie pieļauj noteikto elastīgumu, ir iespējams izmantot arī dažādas manevri iespējas, un šeit mēs Atsauksimies arī uz Dombrovska kunga e, paziņojumu, ar kuru nāks klējā komisija janvāra sākuma. Jāsaka, ka ir varbūt kaut kāds dimensijas, kas ekonomiskajā politikā pietrūkst, un to varētu saistīt ar iekšējo fāzi. E, varbūt Eh, ir kaut kāds eh, aspekts, kas pietrūks. Mēs uzskatām, ka viena no tādām lietām bija investīciju trūkums, pie tā mēs strādājam, jo investīciju trūkums, diemžēl, bremzē, bremzē eh, arī šo attīstību, un mēs par to arī runājam pagājuši trešdien. Paldies, es ļoti atvainojos, vēl desmit cilvēki gribēja uzdot jautājumu, jūs to nevarējāt izdarīt. Esmu pārliecināta, ka mums būs iespēja vēl tikties, un tad būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes arī no šiem trim komisāriem. Es gribētu jums pateikties par jūsu ieguldījumu šajā diskusijā, un kā teica Moskavici kungs, mēs joprojām esam krīzē, bet ir cerība. Un ir arī iespējas mūsu priekšā. Paldies! Well, I have to leave this meeting because I have a hearing. Man ir jāiet prom no šīs sanāksmes, jo man ir sanāksme par tītību kādā citā zālē. Desmit cilvēkiem nebija iespēja iestāties, bet jūs, kungs, nebijāt runātājs sarakstā. Paldies.